Us, your... Kolēģi, sāksim ar balsošanas skaidrojumiem. Dalton kungs, jums vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Roba Vainraita, man tautieša vadība, Eiropola ir attīstījies par ļoti svarīgu institūciju, kas atbalsta nacionālos spēkus šodien. Uh, Mēs vēlamies uh, uzlabot cīņu pret organizēto noziedzību un terorismu. Ekspertu un gan nacionālo, gan Eiroparlamentāriešu stingrā uzraudzībā Eiropals ir darbojies, gan operatīvā vienība ir darbojusies gandrīz vienu gadu un uh, cīnīsies pret propagandu internetā un sociālajos mēdījos vairāk nekā 700 lēmumi par uh, satura dzēšana tik, tikuši pieņemti aizdītajā laikā. Eiropols varēs turpināt spēlēt būtisku lomu cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību, pateicoties eh, nesen pieņemtiem lēmiem. Es atbalstīšu šo ziņojumu. Paldies! Paldies, dārgie kolēģi! Lūdzu, esiet klusi, lai mēs varam uzklausīt savus kolēģus. Morvais kundzei vārds. Dargie kolēģi, Eiropols nav nekas cits kā policijas sadarbības uh, institūcija Eiropas Savienības mērogā. Eiropols ir arī profilaktiska iestāde un cīnās pret terorismu, cīņu um, cilvēku tirdzniecību un cilvēku kontrabandu. Bet nedomājiet, dargie kolēģi, ka būtu pienācis īstais laiks Eiropa lai Eiropa vadība ierastos pie mums un uh, pastāstītu, ko viņi īsti dara ar to naudu, ko viņi ir saņēmuši no nodokļu maksātājiem. Es saņemu vēstules, kur pilsoņi man jautā, kāda iemesla pēc darbojas Eiropols. Varbūt, ka Eiropas uh, policijas iestādes ar nodomu uh, ir rīkojušās tā, lai terorisms varētu notikt. Ko viņi var pierādīt, ko viņi ir darījuši, lai cīnītos pret cilvēku tirzniecību, cilvēku kontrabandu, ko viņi var mums pierādīt, ka viņi ir cīnījušies pret uh, dažādiem cilvēku tirzniecības tīkliem. Ir dažādi teksti, bet nav nekādas reālas darbības zināmas. Paldies, Pošpišilkungs, paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka ir nepieciešams. Es neatbalstu jaunu institūciju radīšanu, es eh, neatbalstu Eiropas prokuroru prokuratūras izveidi, bet eh, šajā dokumentā nav nolūks eh, veidot jaunu institūciju, bet gan stiprināt Eiropālu un tā iespējas ja apkopot informāciju un cīnīties pret organizēto noziedzību. Nākotnē Eiropālam būs jāsniedz dažādām policijas eh, iestādēm eh, fona informāciju par eh, tendencēm attiecībā uz organizēto noziedzību un terorismu apkarošanu. Lai spētu to izdarīt, pavisam noteikti Eiropolam ir jābūt pilnvarām saņemt pamat informāciju un apkopot informāciju no dalību valstīm. Līdz ar to es atbalstu šo ziņojumu, jo tas arī uh, stiprinās Eiropola īpašo vienību terorismu apkarošanai. Makovejs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Spēcīgāks mandāts Eiropolam ir tiešā mērā saistīts ar mūsu pilsoņu drošību. Eiropolam ir obligāti jā, jārod modernu datu bāzi un jāpārvalda moderna databāze, tas ir juridisks, tā ir juridiska prasība sadarbībai ar privātām un starptautiskām organizācijām datu apmaiņai jābūt vienotai, mēs nevaram cīnīties pret organizēto noziedzību un terorismu, ja nebūs labu organizētu sadarbību starp uzraudzības iestādēm nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī. Es esmu secinājusi, uzzinājusi, ka 23 no Eiropas Savienības dalību valstīm uh, nav uh, šīs dalībvalsts nav nosūtījušas Eiropas Savienības, um, Eiropolam um, šo te uz datubāzi atjaunotu informāciju. Un tas nozīmē, ka šobrīd ja Eiropola datubāzē nav iekļauta visa tā informācija, par cilvēkiem, kas varētu uzbrukt Eiropai vai ir daļa no džihādistu grupējumiem. Tāpēc es gribētu lūgt dalībvalsts izpildīt savas saistības un nosūtīt šo te informāciju Schengens datubāzi. Hanan kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji mums šajās debatēs teica, ka, ne, ka noziegumi nepazīst dalību valstu robežas. Mēs domājam, ka tas kaut kas orģināls, un, protams, ka nepazīst robežas. Ļo, ļoti ilgi valsts Eiropā ir darbo, sadarbojušās starptautiski, mums ir Eiropals, mums ir izdošanas orders. Uh, un eh, vis, visā citi instrumenti, kas ir globāli piemērojami, bet ne jau par to ir šīs debats, ne jau par to ir Eiropals. Eiropals kā autori godīgi atzina, tad, kad pirmo reizi tas tika izveidots, ir par federālu policijas spēku izveidi. Šie nav mani vārdi, tas ir par Eiropas mērogu FIB izveidi, Un tā ir izvēle starp mums vai no absorpcija vai asociācija, vai no alianses vai asimilācija, vai no nu sadarbība vai uh, sarīdīšana. Paldies! Paldies, Mamīkins! Padoms piedāvāta regulā ļaus uzlabot datu apstrādes, datu aizsardzības sistēmu, ko izmanto Eiropola savām ikdienas darbām, kā arī palielinās to operatīvu kapacitāti un elastību līdz ar to iestādes darbībā pēc e, dokumenta stāšanās spēkā no septiņpadsmitā gada pirmā maija e, potenciāli kļūst daudz efektīvāka un drošāka no operatīva viedokļa. jauna regula aizvietos devītā gada pieņemto pateicoties kurai europols tā arī tika izveidots. neskaitot darba efektivitātes potenciālo mm, e, maksimizēšanu jāsaka ka jaunā regula starp citu dos iespēju nacionālajiem parlamentiem un eiropas parlamenta attiecīgajai komitejai kopā uzraudzīt europola darbu caur apvienotas parlamentāras kontroles grupas izveidošanu. tas ir labi tas ir jāatbalsta un vairāk par to komisijas un parlamenta loma datu apmaiņas ziņā tiks palielināta kas arī ir labi kad runa ir par europola un partnerstruktūru attiecīgu informācijas apmaiņas nolīgumu slēgšanu. paldies! Paldies, Arnott kungs. Mēs vēlamies drošību, sadarbību, mēs visi vēlamies strādāt kopā ar tādām organizācijām kā Interpols, apvienotajā karalistē mēs gribam ar uh, piecu acu tīklu darboties kopā, bet uh, ir bažas par caurskatāmības trūkumu Eiropolā. Palikšanas kampaņā apvienotajā karalistē tiek teikts, ka, ja aiziesim no Eiropas Savienības, tad drošība cietīs, bet uh, bijušais pretterorisma. Uh, vadītājs Skotlandjārdā Viltonkungs saka, ka dalība valsts status eh, nedod nekādas papildus eh, priekšrocības piekļuvai datiem. Un uh, eh, izlūk dienas sadarbojas uh, dalībvalsts līmenī, nevis Eiropas Savienības līmenī. Uh, Protams, mēs e, turpināsim e, dalīties ar informāciju ar citām valstīm, bet mums nav jābūt e, Eiropas Savienības sastāvdaļai, ja, lai to turpinātu darīt. Mēs varam sadarboties lieliski arī citādi un nodrošināt savu nacionālo aizsardzību daudz labāk, un tāpēc es balsoju pret šo ziņojumu. Paldies! Malūkungs. Paldies, priekšsādātāji! Es domāju, ka šis, šie noteikumi ir solis pareizā virzienā, kas stiprinās Eiropolu. Eiropola stiprināšana nozīmē Eiropas Savienības pilsoņu drošības pastiprināšanu, taču mums ir jāraugās, lai tiktu ievērot ļoti stingri kritēriji, lai garantētu vienotu informācijas iegūšanu, lai cīnītos pret uh, to, kas šobrīd notiek um, interneta vidē, kur tiek rekrutēti uh, cilvēki, kas tiek iesaistīti terorismā un fundamentālismā, kas apdraud mūsu pilsētas. Tas ir ļoti pozitīvs solis, un es ceru, ka uh, visi deputāti to atbalstīs. Es domāju, ka mēs šeit Eiropas parlamentā ejam pareizā virzienā. Paldies, Palčika kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Nav šaubu par to, ka noziedzība nepazīst robežu. Līdz ar to ir svarīgi, um, lai mēs veiksmīgi sadarboties. Eiropols par spīti vairākiem izaicinājumiem ir kļuvusi par uh, cienījamu aģentūru un tā vēl jāveicina sadarbība ar uh, dalībvalsts policijas iestādēm. Es uh, varēju atbalstīt šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka ziņojumā nav nekādas domas par federālu policijas darbu organizēšanu. Vēl ir iespējas padziļināt sadarbību policijas iestādēm. Šai sadarbībai jābūt pakļautā, pakļautai zināmiem noteikumiem, un es atbalstīšu šo ziņojumu. Paldies. Kelikungs, lūdzu. Paldies, priekšstādētāji. Tāpat kā vairums no deputātiem šeit, kopā ar saviem kolēģiem es balsoju par šo ziņojumu un esmu gandarīts, ka varēju to darīt. Jo tas nozīmē, ka tagad mēs dodam Eiropolam instrumentus, kas eh, tam nepieciešams, lai varētu apkarot terorismu un kibernoziedzību. Pirms e, pāris nedēļām e, mēs, e, mums šeit bija balsojums par pasažieru datu reģistru, līdz ar to mēs speram soļus uz priekšu terorismu apkarošanā, un tas tiešām ir labi. Tas nozīmē arī to, ka mūsu pilsoņi zinās, ka Eiropa būs drošāka nākotnē. Mēs piešķiram vēl divus miljonus eiro Eiropola budžetam. Tas ir nepieciešams, līdz ar to esam priecīgi, ka to varam darīt. Paldies! Tagad mēs pārējām pie uh, otrā lasījuma uh, rekomendācija. Vikstrēms ziņojums dod vārdu Vikstrēms uh, Morvai kundzei. Paldies! Jāsaka, ka šis nosaukums mums izklausās ļoti pazīstams, un Vikstēms kundzes vārds arī ir ļoti pazīstams. Jāsaka, ka lūgumraksts uh, par Ungārijas uh, cilvēkiem, kas cietuši liels finansiālus zaudējumus kredītu dēļ, uh, tika noraidīts. Bet nu labi. Jāsaka, ka tie, kas no Eiropas uh, Savienības, uh, kas no citām valstīm uh, ierodas Eiropas Savienībā, var būt noderīgi darba spēki un, protams, ir jābūt studentiem un pētniekiem no ārzemēm, kas šeit ierodas. Un jāsaka, ka šie cilvēki no trešajām valstīm ir labi izglītoti darba spēki. Uh, un viņi arī var radīt darba spēka rezervi. Eiropas Savienībai šie cilvēki ir nepieciešami vīkstrēmas kundze. Tas viss ir teikt šajā ziņojumā, bet ungāru studenti, ungāru akadēmiķi, ungāru bezdarbnieki, vai viņiem jūs pavaicājāt kaut ko, ko viņi par to domā, pirms jūs rakstāt tik pretīgus tekstus? Tagad Makovei kundze cercetarea schimbul de elevi și schimbul de studenți. Paldies! Um, studentu apmaiņa un praktikantu apmaiņa gatavo jauniešus uh, vēsturis, uzņemties vēsturisku vadību, kas mums šodien ir nepieciešama. Daži jaunieši jau šīs iespējas izmanto. Jauniešu mobilitāte ir ārkārtīgi svarīga gan mūsu konkurētspējas vairošanai, gan arī mūsu darba ņēmēju kvalifikāciju uzlabošanai. Ja mēs esam konkurētspējīgāki, tad arī darba ņēmēji būs kvalificētāki un viņu darba rezultāti būs veiksmīgāki, un tā attīstīsies arī sabiedrība. Pavarot Eiropas robežas trešo valstu pilsoņiem, mums ar vien ir jāpieņem nepieciešamie pasākumi, lai atvairītu tos, kas izliekoties par studentiem vēlas doties uz Eiropu, un patiesībā uh, ir ekstrēmisti noskaņot cilvēku pospešilkungs. Paldies! Es atbalstīju šo tekstu, tāpēc, ka manā skatījumā ir svarīgi atbilstīt jauniešu pētnieku studentu mobilitāti. Un tagad ir brīdis, kad mēs mēģinām noteikt vienotus uh, noteikums, lai zinātnieki un studenti no trešām valstīm varētu īstenot savu darbu Eiropas Savienības teritorijā. Šo sentienus uzskat par pareiziem. Smadzeņu ieplūšana, inteliģences e, ieplūšana Eiropas Savienībā nepārprotami ir pozitīva tendence. Tas uzlabos arī pētniecības, izglītības līmeni Eiropā. Un uh, Tas savukārt ietekmē Eiropas Savienības rūpniecības nozīmi. Līdz ar to ir svarīgi, lai kvalificēti cilvēki varētu veikt savu darbu Eiropas Savienībā, vairojot tās konkurēt spēju. Tā mēs būsim spēcīga, spēcīgāki pret Japānu un ASV un citām spēcīgām valstīm. Hanan kungs, paldies priekšsēdēt. Migrācijas krīze Eh, ir īsten tra traģēdija. Tiek nojauks nacionālās robežas un tiek pievērst uzmanību tik ārējām robežām. Mēs ievērojami uh, sāsinām nelegālo migrantu ieplūšanu Eiropas Savienībā. Nu, protams, ja jūs izējas punkts, ka Eiropas Savienībā jābūt vienai valstī un tad uh, jābūt tikai ārējām robežām un iekšējās robežas nebūs spēka, tad par to ir vērts maksāt. Taču atgādināšu, ka tā ir uh, vienkārši saplūšanas dogmas uh, attīstīšana Bet jāņem vērā, ka desmitiem miljoni cilvēku cieši no tā, ka viņiem ir jāmanto, jāizmanto eiro. Jautājums, kas tiks uzdots 23. jūnijā, būs tāds, vai šīs problēmas gribam padarīt par savām problēmām. Tā kā mums ir savas pases un mums ir savas, sava. Um, valūtu, tad mēs varam orientēties uz citām uh, pasaules valstīm ik gadu miljoniem trešo valstu iedzīvotāju kā mēs zinām ieceļo eiropas savienības teritorijā lai studētu stažētos nodarbotos ar pētniecību brīvprātīgu darbu un tas ir lieliski. jaunas direktīvas mērķis ir uzlabot attiecīgo tiesisko regulējumu. atbilstoši padomes piedāvājumam dalībvalstis viennozīmīgi saglabās gan savas principiālās tiesības kopumā kontrolēt ārvalstnieku iebraukšanu to teritorijā gan arī pieprasīt visu nepieciešamo dokumentāciju jebkurā no savienības oficiālajām valodām un tas ir labi vēl ir jāatzīmē ka padome modificēja komisijas piedāvājumu atļaujot studentiem nedēļas laikā strādāt vismaz piecpadsmit stundas. pētnieku gadījumā minimāls eh, legāls atrašanās periods būs viens gads vai cits līgumā minēts termiņš. stažieriem starp citu maksimālais atrašanās periods būs seši mēneši kaut gan valstis pamatojoties uz saviem likumiem var arī to pagarināt. īsāk sakot tas ir ļoti saulaicīgs un labs dokuments un protams es nobalsoju par. paldies! Domnul Polčak. Liels paldies, Polčak kungs, lūdzu. Paldies, ka vēl man iespēja izteikties. Jauniešu mobilitātes stiprināšana, stažieru, zinātnieku apmaiņa. Te ir runa par cilvēkiem, kam ir pieredze viņu darba jomā, un šo ceļu var atbalstīt. Runājot par drošību, tā nav vērtējuma pārāk sēmu ir jāveic atbilstoša eh, cilvēka, kas ierodas kontrola. Taču drošības apsvērumi nedrīkst būt par šēršli, šēršli šo jauniešu apmaiņai. Jā, var būt riski, taču katrā ziņā mēs nevaram izvairīties no jebkur, no pilnīgi visiem riskiem, un tāpēc nedrīkst likt šķēršļus uh, eh, saziņai, kontaktiem starp pētniekiem, zinātniekiem, universitātēm. Es domāju, ka šī apmaiņa var uzlabot zinātnes kvalitāti, tas var būt jauns stimuls Eiropas zinātnei un varu tikai ieteikt šo ceļu. Paldies! Kelī kungs, paldies priekšsēdētājiem! Arī šajā gadījumā uzskatu, ka rekomendācijas ir lieliskas Tās var nākt tikai par labu, ne tikai Eiropai, bet arī attīstības valstīm. Protams, Eiropas Savienība gadu gaitā ir darījusi milzīgi daudz šo valstu vārdā, sniedzot dažādu veidu atbalstu, taču tagad, domāju, mums ir jāīsteno šie ieteikumi tādā veidā, lai talantīgi cilvēki, kuriem viņu valstī ir maz iespēja šo talantu izmantot, var doties uz Eiropas Savienību, lai veiktu pētniecības darbu, studētu, uh, piedalītos mācībās un stažētos. Un ja viņi ar vienu turpinās dzīvos Eiropas saimnībā, tad viņi būs, eh, eh, nāks par labu Eiropas saimnībā pašai, bet tad, ja atgriezīsies savās trešās valstīs, tad viņi sniegs ieguldījumu savas valsts attīstībā, izveidies uzņēmumus un tam līdzīgi. Šis ieteikums ir lielisks. Paldies! Paldies! Tagad mēs pārējām pie rezolūcijas priekšlikuma par kohēzijas politikas īstenošu pātrināšanu. Morvai kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kohēzijas eh, politikai būtu jākalpo tādam mērķim, lai eh, nabadzīgākās valsts varētu labāk pietuvināties eh, bagātajām valstīm. Te ir arī saprātīgi priekšlikumi piemēram, ka vajadzētu labāk papētīt, kā var radīt jaunas darba vietas. Uh, pateicoties šiem līdzekļiem. Un tāpat arī eh, man patīk tas, ka ir pētīts, vai eh, šo projektu liederība eh, ir atzīstama vai nē. Nebūtu slikti paraudzīties pēc tam, cik tālu cilvēki ir informēti, tātad tie cilvēki, kur praktiski piedalās šajos projektos. Uh, jo man izskatās, ka tikai draugi un uh, valdībai pietuvinātie cilvēki saņem šos līdzekļus, un lielākā daļa Eiropas līdzekļu uh, tiek šādā veidā izdalīti starp šiem tīkliem korumpēto draugu vidū. Es domāju, ka te kaut kas būtu jāmaina. Un tās milzīgās atšķirības uh, starp dalībvalstīm tādējādi tiešām varētu likvidēt. Paldies, Šogurs! Az EU kohéziós politikájának lényege a szegényebb tagállamok gazdasága. Paldies, priekšsēdētāji! Svarīgākais kohēzijas politikā Eiropas Savienībā ir tas, lai nabadzīgākās dalība valstis beidzot varētu pielāgoties bagātajām dalību valstīm. Tam ir vairāk iemeslu un vairāk mērķu, un viens no šiem mērķiem ir tāds, lai konkurēt spēju Eiropas Savienības um, dalību valstīs um, tiktu pietuvināt, jo mēs nevaram runāt par patiesu vienoto tirgu, ja starp dalību valstīm pastāv milzīgas atšķirības, piemēram, infrastruktūrā un pakalpojumu kvalitātē un tā tālāk. Kohēzijas politika nav palīdzība, tas nav atbalsts. Mēs bieži redzam, ka daudzi politiķi izmanto jēdzienus atbalsts un palīdzību, kas diemžēl neatbilst patiesībai. Austrum Eiropā dalība valsts nevar pietiekami labi pietuvoties vecākajām dalību valstīm, un tas noved pie tā, ka aizvien mazāk cilvēku, aizvien mazāk pilsoņi tic Eiropas Savienībai un Eiropas Savienības projektiem. Es domāju, ka ir svarīgi, lai pēc 2020. gada tikpat daudz naudas uh, būtu pieejams kohēzijas politikas ietvaros, un kohēzijas politikas ir arī vecāko dalību valstu interesēs. Paldies! Gracias, presidente. Paldies, uh, Lopes Bermeho kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es saturējos balsojumā Es atvainojos, taču mēs nevaram noturēt šīs debatas, neskatoties uz eh, cita ekonomikas pro, eh, modeļa veidošanu. Paraugiet, mums ir jāskatās uz problēmām, kas izriet no taupības pasākumu ieviešanas, un līdz tam tiek pieprasots jauns struktūrāls reformas, kas ir galvenais cēlons, no kur nāk nevienlīdzība Eiropā. Nemuļķosim paši sevi. Eiropas fondi ir saistīti ar Eiropas ekonomikas iekļaušanu globālā tirgā, nekompensējot eh, tirgus liberalizācijas uh, sekas uh, valstīs, kas nav pieradušas pie šāda modeļa. Mērķi taču šeit ir saistīti ar lielo kapitālu. Mums ir jādefinē cita veida ražošanas modelis. Mums būtu arī jānosoda tas, kā reģioni ir izmantojuši šos fondus, iestājoties par konkrētu cilvēku daļu. Un patiesībā tā tikai ir uh, gu, guvuši lielāku iespēju uh, atsevišķi cilvēki. Makuvei kundze, kohēzijas politika ir apmēram 350 miljārdi eiro piešķirt laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Tā ir trešdaļa Eiropas Savienības budžeta. 2007. līdz 2013. gadā bija problēmas ar tādu projektu īstenošanu, kas izmantoja šos uh, fondus dažās dalību valstīs. Un tā bija īpaši tāpēc, ka dažas varas iestādes uh, Eh, nebija eh, zinošs, kā eh, izmantos fondus un arī daži iespējamie labumguvēji nebija pazīstami ar, iepazinušies ar birokrātiskām procedūrām, kas ir ļoti sarežģītas. Cilvēki nebija gana kompetenti un dažkārt tur bija saistība ar uh, korupciju. Tāpēc augstu vērtēja komisijas institīvi izveidot neatkarīgu ekspertu grupu, kas uzraudzīs šo procedūru vienkāršošanu piekļuvai fondiem. Tā pirmais solis ir vienkāršošana, otrais ir caurskatāmība. Katram ir jābūt iespējai uzzināt, kas ko pieprasa, cik tas maksā un kā tas darbojas. Paldies, Mamikina kungs, lūdzu. Lielas paldies mums priekšsēdētāja kungs. Kohēzijas politika, kā mēs zinām, sastādā, sastādā vienu no svarīgākajiem Eiropas Savienības politikas turakmeņiem un ir valstis tai skaitā mana valsts latvijas republika kura ik gadu nemaza daļa no pieejamiem resursiem vienkārši netiek izmantota pieteikšanās grūtības pārāk augstā birokratizācijas pakāpe vienkāršu procedūru nesaprašana vai vispār pilnīga nezināšana par esošām iespējām faktiski bloķē vairāku jomu pilnvērtīgu attīstību. tāpēc es pievienojos aicinājumam komisijai un pašu dalībvalstu attiecīgajām iestādēm aktīvi informēt potenciālus fondu resursu saņēmējus par šādām iespējām gan no savas puses racionalizēt visas sistēmas darbību. diezgan vienkāršs fakts ir tas ka katrā eiropas savienības budžeta plānošanas perioda laikā ikvienai dalībvalstij tiek piešķirti resursi neizmantojot kurus var vēlāk vienkārši saņemt jau mazāk. tāpēc es atbalstu šo dokumentu un uzskatu to par ļoti saulaicīgu un svarīgu. paldies! Polča kungs, lūdzu. Paldies. Priekšstādētāja kungs. Tā ir, ka kohēzijas politika eh, cieš no mm, vairākām slimībām pārāk daudz administrācijas, birokrātijas. Kohēzijas politika nav eh, pietiekoši vērsta uz rezultātu. Dažkārt tā tiek īstenot eh, tīri formālaši Protams, eh, visa šīs slimības atsver eh, lielais ieguvums. Es domāju, ka Eiropas Savienība var būt lepna ar to, ka tiek eh, mazināta atšķirības starp reģioniem. Ja šī politika palīdz reģionam par spīti arī tās trūkumiem. Augstu vērtēju šo um, paredzēto augstu līmeņu ekspertu grupu, uh, tās izveidošana, tās mērķis būs vienkāršot Eiropas Savienības fondu izmantošanu. Ir jāreformē kohēzijas politika. Paldies. Kolēģis Estrīčs, lūdzu. Thank you. Paldies. Paldies. Mēs uh, nu pat. Uh, uh, piedzīvojām to, ka uh, Leiboristi un Torija teica, mums nav pietiekam daudz līdzekļu, lai palīdzētu Grieķijai, mums ir jādomā arī par daudziem citiem projektiem, bet šīs politiskās partijas atbalsta to, ka miljoniem un miljoniem nodokļu maksātāju maksā to mārciņu tiek. Uh, Uh, iztērēts kohezijai un lielākai Eiropas Savienības pārvaldē. Nu, tas ir apkaunojums, un cilvēki nu, brēc kā tādi mazuļi, ka naudas nav, un uh, jāsaka, nu, ko tas vispār var panākt. Es esmu pret šo Eiropas Savienības administrāciju, un es esmu arī balsojis pret šo uh, kohēzijas politikas lielāko finansējumu, un vienmēr allaž būšu pret to, ka Eiropas Savienība šādā veidā iztērē Eiropas uh, Savienības nodokļu maksātāju naudu Kelī kungs tūlīt tagad. Paldies! Priekšsēdētāji, es balsoju par šo ieteikumu un jāsaka, ka kohēzijas politika ir patiešām lieliska politikas joma un apmēram 23 miljārdi eiro konkrētajā laika posmā ir piešķirti kohēzijai. Uh, Es domāju, ka mums ir eh, jāturpina eh, kohēzijas politikas ieviešana arī pēc tam, jo mēs redzam, cik eh, lielā mērā tā nāk par labu Eiropas Savienībai kopumā. Un esam redzējuši, kā bagātākas valstis un reģioni palīdz nabadzīgākām valstīm, pasniedz tām roku. Tad, kad īrija iestājas Eiropas Savienībā, tā bija ārkārtīgi nabadzīga, mēs saņēmām līdzekļus no kopienas, un pateicoties tam, mēs esam kļuvuši par vienu no bagātākajām ES valstīm, un tieši tāpēc, pateicoties šim finansējumam, mēs varējām attīstīties un plaukt. Bet Gribēju arī pateikt, ka mums ir arī vairāk jāreklamē, vairāk jāinformē par kohēzijas politikas lielajiem nopelniem un ieguvumiem. Paldies! Paldies, jā, jā, un jūs uh, maksājāt līdzekļus Eiropas Savienībai. Tagad esam beiguši darbu līdz pulkstens trījiem. Trijos tiekamies atkal. Paldies!